18. decembrī. Un ar lielām bēdām man ir jūs jāinformē, ka mūsu misijas uh, direktora vietnieks, kas atrodas Haitī, joprojām tiek uzskatīts par bezvēsts pazidušu. Viņš joprojām tiek meklēts. Viņa uh, bija deputāte Eiropas parlamentā. Dotkniętym wielką tragedią szczęścia. Haiti iedzīvotājus skāra e, šī smagā dabas katastrofa, un Eiropas Savienības dalību valstis apņēmās sniegt finanšu palīdzību 150 Eh, cilvēku liela vienība, kā palīdzības spēki arī tiks nosūtīti uz Haiti. Dalība valstis sniedza palīdzību un jāņem vērā, ka Haiti ir piedzīvojis lielāko traģēdiju. Un tā ir liela traģēdija ne tikai Haiti, bet arī visas cilvēces vēsturē. Tāpat uh, tiek lēsts, ka uh, zemestrīcē dzīvību zaudēja vairāk Eiropas Savienības pilsoņu un daudz joprojām ir uh, uzskatām par pazudušiem. Tādēļ tagad lūdzu ievērosim klusumu brīdi. Paldies!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 Un viņš ir viens no septiņiem tūkstošiem upuru, kas katru gadu tiek uh, sodīti ar nāvis sodu Eiropā. Un uh, jau ļoti liels cilvēku skaits ir sodīti Ķīnā nāvis sodu kopš 1951. gada. Mēs ārkārtīgi dziļi nosodām nāvis sodu piemērošanu un mēs turpināsim savus centienus, lai beidzot tiktu pieteikts moratorijas nāvis sodam. Vakardien norisinājās prezidenta vēlēšana pirmā kārta Ukrainā mūsu kolēģi e, tika nosūtīti uz Ukrainu kā novērotāji. Mēs vēl neesam no viņiem uzklausījuši nekādu oficiālu informāciju par to, kā norisinājās šīs vēlēšanas. Un